Dārgie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sāksim šo otro mūsu kopīgās, kopīgo komiteju sanāksmes daļu par Eirozonas budžetu. Pērvāns Berešs ir līdzreferenti kopā ar Emeru Bēgi. Viņu mums piebiedrosies pēc dažām minūtēm un viņi ierosināja mums jau sāk šo sanāksmi. Augstu vērtēju mūsu abu referentu ierosināja, viņi mums ir iesnieguši otro darba dokumentu, viņi gatavojas iesniegt savu mm, ziņojumu projektu nākošnedēļ. Tātad mēs viņus uzklausīsim un pēc tam dosim vārdu ānu referentiem. Tie būs budžeta un ekonomikas un monetārā lieta komitejas ēnu referenti. Tātad vārds Rēmeram Bēgam. Okay. Jā, paldies, dāmas un kungi, priekšsarētāji kungi, kolēģi. Pēc tam, kad mums bija uzklausīšana sagatavojam otro darba dokumentu, ņemot vērā tās prezentācijas, kuras mēs dzirdējām, un arī pamatojoties uz to, ko ēnu referenti no politiskajām grupām eh, līdz tam mm, bija iesnieguši. Vēlētos tā vispārīgāk sākumā mm, sacīt, eh, ka palasot eh, Mario Monti interviju šonadēļ. Es citēšu. Monti ir bail, ka morāli korumpētu eh, nacionālo politiķu un Briseles mašīnas eh, kopsadarbība varētu sagraut Eiropas Savienību. Mario Monti, eh, manuprāt, tik drastiski vēl nav izteicies, un viņam ir taisnība. Jo jautājums par to, kādi principi un vērtības mūs saista kopā, tad mēs balstamies uz līguma pamatiem, vai, vai mēs pieturamies pie tiem. Jeb esam rietumu pasaulē strauji virzoties uz nacionalistisku populismu, un pārējais mums pat neinteresē. Tādas lietas tomēr dara bažas. Un nu, tas ir arī saistīts ar jautājumu, kas mums šobrīd eh, šeit ir jāskata par Eirozonas fiskālo kapacitāti, kas ir izdarāms vispār. Vai ir piemēroti sacīt, ka tieši tādēļ, ka politiskā vide ir šādi attīstījusies un daudzi pilsoņi ir nobažījušies par savu personīgo situāciju. Tad Eiropa arī saskarās ar dažiem globalizācijas izaicinājumiem. Un Eiropa tiek uzskatīta kā daļa no globalizācijas draudiem, nevis kā daļa no risinājuma. Un vai tad mēs paliekam tad kaut kur paslēpušies zem galdiem? jeb ceļamies kājās un liekam uzsvaru uz enerģiskiem risinājumiem, kas par spīti visiem izaicinājumiem virza mūs uz priekšu, lai ilgspējīgi stabilizētu situāciju Eiropas Savienībā un dalību valstīs. Un šis jautājums tad arī mums jāatbild, izlemjot, kādu stratēģiju mēs vēlamies izvēlēties. Ir arī, protams, leģitīmi apgalvot, ka ir nepieciešami mazi soļi, bet daudzi mazi soļi gal galā arī noved pie mērķa. Tomēr būtiskākais jautājums šobrīd ir šāds, vai mums ir pietiekams laiks vispār. Mums uh, nāk krīze viena pēc otras, uh, pie tam es neesmu pieredzējis līdz šim neko tam līdzīgu, un tas arī padara šo situāciju tik sarežģītu un mulsinošu Tomēr, ja mēs nerīkosimies, tad iespējams pēc diviem, trim gadiem būsim nonākuši tādā situācijā, ka uh, savienība sabrūk vai arī tie ir uh, to nepieciešams pārveidot pilnībā, jo līdzinējā situācijā tā nevar turpināt pastāvēt. Es labi apzinos, ka daļa no tā, ko mēs varam eh, izstrādāt kopīgi strādājot, neradīs milzīgu prieku dalību valstīs bet mums tas jādara tā vai tā. Otrajā darba dokumentā mums ir virkne jautājumu, kas tiek apspriesti. Un es vēlētos politisko grupu pārstāvis arī izsakoties, koncentrēties uz būtiskākajiem jautājumiem, jo jautājumu par fiskālo kapacitāti es eh, vēlos uh, skatīt kontekstā ar, piemēram, tādiem jautājumiem, kā kādi instrumenti šodien ir mūsu rīcībā no budžeta komitejas viedokļa ar struktūru fondiem, ar kohēzijas fondiem, ar FC, reģionālo attīstību. Vai tas ir pietiekami, jeb ir iespējams darīt arī vairāk, lai izaugsme, nodarbinātība un ilgspējīga vērtību radī, radīšana eh, notiktu efektīvāk un Tas ir jāsasaista ar uh, uz dalību valstīm orientētiem ieteikumiem. Un uh, vai nepieciešams panākt vispirms vienošanos par to, pirms uh, iet tālāk. Par budžeta kapacitāti mums ir jāņem tas vērā, lai būtu skaidrs. Un es domāju, tas ir viens no punktiem, kur Pervanš Beres un es esam viensprāts mērķis ir eh, iekšējais tirgus un valūta ir eiro. Vispārējais ir izņēmums. Tās valstis, kurām nav atkāpes spēkā, tomēr virzās uz eiro. Un tāpēc mums ir nepieciešama kopīga informācija, jo mums ir kopīgas intereses, kuras nosaka līgums un kopīgie mērķi, kas mūs vieno nevis šķir. Tieši tādēļ mums ir šie instrumenti un ar lemtiesībām, kādas tās ir Eiropas parlamentam. Budžeta kapacitātes veidošana Eirozonai papildinoši, lai, kur tas arī būtu, satur e, arī draudus, un to priekšsēdētāji mēs redzam trustu fondu nodošanu kā ārpakalpojumiem, jo mūsu kontrola arī tad tiek nodot tālāk. Mums ir efektīvāka struktūra fondu un kohēzijas fondu e, izmantošana ir saistīta ar riskiem, un tas visiem ir jāapzinās. Jautājums par to, cik daudz katrs e, saņem investīcijām papildus līdzekļus, vai ņemot vērā, kāda ir procentu likuma situācija, šobrīd e, vairs lielāka publiska līdzekļa nav galvenais jautājums šeit ir jāņem vērā Vācijas sociāla tirgus ekonomikas eh, dibinātājs, kustības eh, dibinātājs ir sacījis, ka liela daļa no ekonomikas ir uzticēšanās. Ņemot to visu vērā, es tad secināšu tālāk, ka daudz lietas ir izdarāms bez līguma grozījumiem. Ir interesanti modeļi, to es esmu jau pieminējis, piemēram, profesors Oksāns par atpakaļ apdrošināšanas sistēmu, par taisnīgu līdzdalību, lai varētu uzreiz sacīt, ka mēs nevēlamies e, iesaistīties bezgalīgos strīdos par jaunu līgumu sarunu sākšanu, bet mums ir jāsāk uzreiz ar nepieciešamo pielāgošanos Kāpēc neviens nerunā par to, ka skatoties uz ESM, un redzam, kā attīstās uh, tiesiskais pamats tādā brīvajā kritienā tas ir. Maksājuma bilants mehānisms, tas jau ir ļoti ilgi izmantots jau naftas krīzes laikā. Un tur 143. pāns tiek piemērots uh, tām valstīm, kas nav Eirozonas valsts. Jo mēs uzskatām, ka uh, Eirozonas valstīm tas nav nepieciešams, jo visi ievēro nosacījumu. Tad ir 122. pantu otrais punkts, kur uh, parlamenta tiesības tiek nodots ārpakalpojumā, un ESM paņemot 60 miljārdus virs pašu resursiem un zem noteiktajiem sliekšņiem. To Eiropadome un parlaments nedrīkstēja īstenībā darīt. Tās bija uzbrukums parlamenta tiesībām. Mēs to koriģējām nākamajā budžeta procedūrā. Un tagad mēs esam nonākuši pie tādēsēm, kas ir sadarbība starpvaldību līmenī, jo nekā savādāk vairs nebija iespējams. Ehm, tas parāda, kāda ir attīstība. Attīstība ir negatīva attiecībā uz kopienas metodi. Tas nenozīmē, ka ar kopienas metodu viss būtu labāks, jo tur iesaistītiem arī ir sasodīti jāpacenšas, lai varētu sasniegt mērķus. Tomēr es uzskatu, ka ir eh, jāņem mm, palīgā citi risinājumi, ka, piemēram, Āzijā ir savs starptautiskais valūtas fonds, reģionālais. Uh, Un tad krīzes laikā var meklēt palīdzību tur. Es uzskatu, ka mēs eh, varētu aprakstīt tādu ceļu, kas skaidri parādītu, ka ESM ir jāpārveido par eh, Eiropas valūtas fondu, kas, protams, jāiet roku rokā ar konstitucionāliem grozījumiem, lai tas varētu funkcionēt un būt uzticams. Tas nozīmē, ka mums jādiskutē par eh, tādas eh, valsts kases eh, izveidi Eiropas Savienības mērogā, par tālākiem grozījumiem un arī par jautājumu, ja mēs vēlamies, lai mums uzticamies par tādu pārvaldības koncepciju un atbildību, kas būtu šādai um, Eirozonas valsts kasei. Kas būtu ar, arī kā procedūra saistīta ar uh, valsts maksātnespējas procesu, kā pēdējo um, glābiņu, ja kāds nevēlas ievērot noteikumus. Un tad šāda, šeit uh, Līdz ar to ir jārunā par to, kāda fiskālā kapacitāte mums ir nepieciešama, lai uh, eh, uztvērtu šos šokus, triecienus. Un tur es redzu arī pozitīvu attīstību, padomē, soli pa solim. Varat uh, ar Filipu Maištatu uh, eh, palasīt interviju, ka aiz slēgtām durvīm tiek atrasti atbalstītāji idejai par uh, E, nosacījumu iestrādāšanu tām programmām, kas ir e, vērstas uz e, valstīm, kas nonākuši grūtībās, un tad var panākt finanšu vienošanos. Kas varētu izvērsties tālāk ar Eiropas valūtas fondu un kā to izdarīt, tas ir viens no tematiem, kas mums būtu jāapspriež, un arī par šādu fondu apmēru mums arī būtu jānoskaidro situāciju Un tas priekšsarētāji bija tāds eh, sākotnējs ievads, lai dotu tālāk iespēju debatēs to izvērst plašāk. Rēmer Bogē. Paldies, Rēmer Bogē. Pērmaņš Beres, lūdzu. Paldies, priekšstādāta kungs, es atvainojos, ka aizkavējos, man bija problēmas ar Parīzi, Mariju Žuzi. Es atvainojos arī līdz referentam. Taču viņš jau daudz no tā, ko es būtu teikusi, pate, eh, ko es būtu vēlējis sacīt, ir pateicis. <clears throat> Mums bija lielā atbildība sagatavot to, kas varētu būt Eiropas parlamenta institīva Eirozonai budžetam. Viņš sacīja, ka mēs esam kopīgi vadījuši apspriešanās un uzklausīšanu, ko jūs esat uh, <clears throat> organizējis kā priekšstādātājs komisijām, kas atbildīgs par šo uh, jautājumi ir eh, bijušas tā vērtas, tas eh, attiec arī uz eh, konsultācijas starptautisko valūtas fondu, tur arī bija runa, bija diskusija ar Niderlandes bankas priekšsēdētāju un ar centrālās bankas vadību. Tāpat kā Bēgis kungs, arī es ķeros klāt šim darbam, labi apzināties tā kontekstu. Un mēs lieliski zinām, ka šī lieta saistībā ar Eirozonas budžetu ne, neapšaubām <clears throat> eh, jāskata eh, monetārās savienības kontekstā un ka kopš 2012. gada novembra visas analīzes ņem vērā arī tās valstis, kurās kuras nav Eirozonā. Šis darbs šodien norisinās tādā kontekstā kur beidzot akadēmisko pārdomu kopums ir uzskatāms par ievērojumu. Un nekādu brīdi nevar uzskatīt, ka kontekstu varēs uzskatīt par pilnīgu, jo tur nekad nav <clears throat> beigu. Taču ir jāpieņem lēmums, tas saistīts ar uh, ekonomiskiem apsvērumiem, un politiski iespējamo. Es domāju, ka mūsu darbam ir jābūt tādās kā krustelēs starp abiem šiem punktiem. Pie tā vēl atgriezīšos pēc brīža. Runājot no parlamenta viedokļa, šīs ziņojums, protams, nekrīt no zila gaisa, jo tas ir vainagojums daudzām pārdomām, tā skaitā arī šī sasākuma laikā, jo mums bija atbildība par Eiropas ekonomiko pārvaldību, un tas ziņojums ļāva ievērojami uzsvērt Eiropas ekonomiskās monetārās savienības trūkumus, tā skaitā arī nepietiekams kritērijus investīciju jomā. Un tad šodien šis ziņojums tiks skatīts plenārsēdē. Uh, rudenī, ja viss norisināsies labi. Kaut arī Eiropas Savienībai bija jāri, būs jārīkojas eh, pēc apvienotās karalistas referenduma, neatkarīgi no tā, kāda būs tā rezultāta. Mēs labi redzēsim, ka sasaist starp Eirozonas 19 valstīm un 7 valstīm, kas ir ārpus Eirozonas, bet valstē piebiedroties un divām valstīm, kam ir opt-out noteikums, ir svarīga lieta. Tomēr uh, nenolieksim arī to darbu, kas tika veikts konfesionāla lietu komitejā. Tas attiec gan uz tā saucamo Broka Bresu eh, ziņojumu un PP ziņojumu, kas attiec uz līgumu un Gija Ferhofštata ziņojumu attiecībā uz to, kas tiks darāms, darīts, uh, neņemot vairāk par līgumu noteikumiem. Uh, Reimers Bogi ir norādījis pamatot, ka mums ir jāsniedz atbild uz četriem jautājumiem. Tas pats attiec uz darba dokumentu. Tas mūs uz to aicina. Pirmais jautājums nav tāds, vai Eirozonai ir vajadzīgs budžets, par to nav runa manā skatījumā, bet gan kam vajadzīgs šis budžets, lai uh, atbildētu uz trūkumiem ekonomikas un monetārās savienības ietveros, ar kuriem saskaramies šodien. Un tad eh, atbildi ir saistīta ar trim kritērijiem, trim pīlāriem, ja tā varētu sacīt. Pirmkārt, funkcija, ko, kas tika pārņemta tad, kad eh, tika izveidots Eiropas stabilitātes mehānisms, tā tad iespēja uh, absorbēt zonas asimetrisko šopu, tad mēs arī esam skaidri identificējuši jautājumu par uh, simetrisko šoku eirozonu un treškārt, kādi, eh, kādi, kāda ir konverģents nozīme eirozonā. Un ņemot vērā to, ka viss pētī kopš 2008. gada liecina par to, ka tas, kas tika uzskatīts par pašsaprotamu, uh, šai savienībā. Tātad Eirozonas ekonomika konverģence nav noticis. Vienīgi ir īstenot stabilitātes pakta noteikumi, līdz ar to ir uzlabojusies situācija dalībvalstīs. Otrais jautājums. Kādus instrumentus mēs varam izmantot, kāda ir mūsu rīcībā, proti, kā, izlab, kā izmantot šo budžetu ar kādiem instrumentiem, nepārprotami ir nepieciešama vadība publisko un privāto investīciju jomā Eirozonā. Mums nepārprotami ir nepieciešama konverģences instrumenti, un šajā gadījumā varbūt mēs varētu mm, skatīt risinājumu tajos, tajā darbā, ko jūs priekšstādātāji kungs esat darījis, kad jūs kopā ar Broku un Gīju Fer Ferhomštadu cits sasaukuma laikā strādājat pēc konverģences kodeksta, tad mēs varētu pārbaudīt, kā tas mums ļautu eh, tikt pāri tiem trūkumiem, ar kuriem saskamies šodien, un paskatīties, kādi ir konverģences kriteriji, tad, kad valstis iestājas Eirozonā. Un tāda vēl ir priekšlikums, kas ir uz apspriežas galda, kas no ekonomiskā viedokļa ir šāda priekšlikuma, kas no ekonomiskā viedokļa ir pārliecinoša, kas ļauj eh, um, Eirozonā izvērdēt automātisku stabilizātoru. Arī par to visu pētījumu liecina, ka tas lielā mērā ir jau sākts ar noteikumiem par pašreizēju ekonomisko pārvaldību. Un tā doma ir izveidot minimālo bezdarba pabalstu Eirozonai, un tas iekļauta arī Eirozonas locekļus, kas no ekonomiskā viedokļa necieši, nu labi, nu vismaz uh, tie, kas uh, ļoti pārliecinoši rīkojas un kas tad apšauba politisko īstenošanas iespējamību. Tālāk, trešais jautājums, uz kur jāatbild, jāatbild, no kurienes nāk finansējums, kas ir finansējuma avots, lai sniegtu budžetu Eirozonai. Un strādājot kopā ar Reimeru Bēgi, ir iespēja lietas noskaidrot. Tātad tā ir sasaist ar šīm debatēm un tām debatēm, kas norisinās šajā parlamentā saistībā ar daudzgad finanšu schēmas pārskatīšanu. Daudzgad finanšu schēma. Ir schēma, kas ir 28 dalībās pārziņā. Un mēs zinām, ka ja mēs gribam labi vadīt šīs diskusijas par Eirozonas budžetu, tad grūti ir uh, par budžetu runāt tikai Eirozonas kontekstā. Ir jāskatās arī citu virzienā, kaut arī, protams, ir jāņem vērā, cik visaptroši ir eirozona, tad, kad mēs pārskatām tas gan finanšu schēmu, nu, saprotiet man pareizi. Taču, piemēram, varētu domāt, ka vajadzētu reformēt struktūra fonds alfa un omega, tad jāskatās, uh, tad skaidrs, ka 28 dalībās budžets jāskat vairāk, uh, plašāk nekā, kā tikai daudz gan finanšu schēmu, kā eirozonas budžets. Jāskatās, kādi te ir varianti, bet ir vismaz trīs varianti, kas minami neapšaubām. Eiro obligācija jautājums, kaut arī no politiskā viedokļa ir šeit, situācija ir sarežģīta. Iespēja, ka būtu specifiski pašu resursi, to iespēju pieminēja uzklausīšanā ar Centrālo banku. Tā bija dažu kolēģi iniciatīva hipotēze bija tāda, ka Eirozonas budžetā eh, nākt klāt uh, ienākumi no centrāla, Eiropas centrālās bankas. Tad arī tālāk Eiropas ekonomiskās finanšu stabilitātes veika mehānisms, kas plaši tika kritizēts tad, kad mēs izpildīsim to, ko Eiropas parlaments ar vienu ir prasījis, ka kopienas metoda akal tiek iestrādāta SM, tas arī atbilst uh, piecu priekšstādātāju otrā posma ziņojumam. Tomēr mums jāņem vērā, ka šīs Eiropas stabilitācijas mehānismas varētu finansēt Eiropas Savienības backstop. Pēdējais punkts par pārvaldību, Reimers Bogi jau par to daudz runāja. Taču mums te ir trīs kāršu pārliecība. Pirmkārt, nebūs iespējama ekonomiskā pārvaldība, demokrātiska, ja Eiropas parlaments cieši neiesaistīsies, jo tas ir Eirozonas parlaments. Un šeit mums ir jā, jāmācās no pagātnes. Pagātnē, tad, kad vienošanās starp visām Eirozonas dalībvalstīm nebija iespējama, vai arī Eiropas Savienības dalību valstīm nebija vienošanās vienbalsības noteikumu dēļ. Ietvars ārpus līguma tika izdomāts. Tas iesaistītu arī Eiropas komisiju, taču neņemot vērā Eiropas parlamentu atstājot to ārpus laivas malas. Lai kādas būtu veto tiesības, Uh, vienošanās ar apvienoto karalisti ietveros jāizvairās no tādas situācijas, kādu mēs esam piedzīvojuši Eiropas finanšu stabilitātes mehānismu kontekstā. Otrakārt, runājot par pašu Eirozonas budžeta pārvaldību, mēs ar vienu esam runājuši par uh, finanšu ministriem, te vairāk kārt par to bija balsojums Eiropas parlamentā. Uh, Tomēr jāizdomā tā starpnieku formula, kas ļauj pārliecināt tos, kas šodien ir atbildīgi par signālu nosūtīšanu attiecībā ar Eirozonas budžetu, proti finanšu ministri paši. Un te ir jāparāda zinām noteikumi Eiropas centrālajai bankai, jāskatās, kā to visu var sasaistīt. Pēdējā lieta mūsu pašu organizācija. Un te man jāsaka, ka konstitucionāla lieta komitejā mūsu kolēģis Rāņģels pat labam pētīja, kā mēs varētu iedvesmoties no tās sistēmas, kas tika izveidota pārvaldes eh, tāda Banku Savienības mehānismu kontekstā, lai to pārnestu uz parlamenta jomu. Nu, te es daudz nevēlos runāt, bet es domāju, Eh, šo iedvesmu ir vērts vēl ietmas savotu skatīt. Lielas paldies, paldies, Permaņš Berēšs. Tagad dosim vārdu ēnu referentiem. Viņu rīcībā ir divas minūtes. Pirmais. Zikfrīds Muresans, lūdzu. Priekšādātāji, liels paldies! Vispirms es vēlētos eh, pateikties abiem līdzreferentiem par paveikto. Es eh, gribētu tātad pateikties par sagatavotajiem darba dokumentiem un arī norganizēto uzklausīšanu martā. Domāju, ka pats svarīgākais, ko vajadzētu noskaidrot, ir, kāpēc mums ir vajadzīga fiskālā kapacitāte. Uzskatu, ka ja runa par fiskālās kapacitātes apjomu, tad mums vajadzētu pierādīt mūsu ekonomikas eh, elastīgumu jaunas eh, krīzes uh, gadījumā. Tātad Mēs nezinām, kad šī jaunā krīze būs un uh, kāda tā būs. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgi instrumenti, un, manuprāt, tās ir struktūra reformas. Uh, Eh, tāpat mums ir jārada stabils pamats struktūra reformām un fiskālajai kapacitātei. Tas viss bija skaidri izklāstīts četru prezidentu ziņojumā. Es piekrītu referentiem, ka mums vajadzētu izvērtēt mūsu rīcībā esošos instrumentus. Un galvenais rīks, ko vajadzētu skatīt, ir katras eh, valstu specifiskās rekomendācijas. Tieši tas dalībvalstīm ir jādara. Mēs visi esam vīlušies par to, ka dalībvalstis šos pasākumus neveic. Ja uh, ir runa par fiskālās kapacitātes stimulu ieviešanu, tad es domāju, ka mm, tās patiešām vajadzētu realizēt. Ja ir runa par Eirozonas un ne Eirozonas valstīm, tad pašlaik eh, Eirozonā ir 19 valstis, un eh, tāpat ir arī valstis, eh, kas nav spiestas pievienoties Eirozonai, un tās ir tikai Lielbritānija un Dānija. Uh, Tās valstis, kas vēl nav eirozonā, bet kas vidējā termiņā vēlas tajā iestāties, es domāju, ka tām vajadzētu nodrošināt iespēju uh, izmantot fiskālo kapacitāti. Pēdējais, ko vēlējos teikt, uzskatu, ka mums ir jābūt realistiskiem attiecībās fiskālās kapacitātes apjomu. Cik daudz politiski tas ir izdarāms? Mums uh, nevajadzētu darīt to, ko var izdarīt jau uh, pārējās iestādes, tātad DSM e un ECB. Mums vajadzētu darīt to, ko šīs iestādes nevar paveikt, un proti to, ko prasa ECB priekšsēdētājs dalību valstīm īstenot reformas, uh, Eh, nodrošināt šo reformu eh, stabilitāti, un tas savukārt ļaut mums izvairīties no smagas krīzes nākotnē. Paldies! You, uh, Nākamais runātājs. Paldies, priekšādātāji. Es vēlētos uh, pateikties uh, līdzreferentiem par veiktajiem pētījumiem un par sagatavotajiem dokumentiem. Es piekrītu Rēmram Bēgam attiecībā uz viņa paustajām bažām un ko pauda arī Prodī. Pašlaik atrodamies ļoti bīstamā situācijā. Mums ir kopējā valūta, bet mums nav kopējas politikas, tāpēc, ka mums nav kopēja instrumentu. Tas nozīmē, ka agrāk vai vēlāk Eh, pastāv iespēja, ka Eirozona sabruks. Ņemot vērā politiskos šķēršļus, mums ir jāgatavojas jau nākamajai krīzē. Mums ir jādomā, kas notiks, ka daļa eirozona paklups, iestraiks dubļos, kas notiks Eiropas līmenī. Uh, Es domāju, ka šis darbs ir tieši gatavošanās nākamajai krīzei. Jā, mums ir jāpabeidz eh, Banku Savienība. Mums ir eh, jāpārāv saiknes starp dalību valstīm un bankām. Domāju, ka tas ir izšķiroši. Tikpat izšķiroši ir atjaunot uh, valstu kapacitāti uh, turpināt uh, stabilizācijas politiku. Bez tā Gan simetriski, gan asimetriski šoki satricinās Eiropas ekonomiku un mums nebūs adekvāts eh, atbildes. Mums ir jāsaprot, ka eh, stabilizācija dalībvalstu līmenī pašlaik eh, nav iespējama. Tomēr man nepatīk šī ziņojuma virsraksts. Es domāju, ka mums vajadzētu skaidri pateikt, kāda ir mūsu mērķi, un es uzskatu, ka tas ir Eirozonas pamati un iespēja stabilizēt politiku. Gribētu arī norādīt, ka man patīk tas, ka referenti meklē veidu, kā atrast šos kopīgos instrumentus. Tie mums ir jāatrod Eiropas budžeta ietverā. Tas ir svarīgi. Tas ļaus mums izmantot pārvaldības un kontrols mehānismus, kas eh, pēc būtības ir demokrātiski. Eiropā viena no problēmām ir uh, demokrātiskas atklātības trūkums, un tas eh, noved pie domas, ka Eiropa ir tehnokrātiska, nevis politiska, un, protams, ka tā ir politiska. Vēl uh, gribētu paust bāžas par mm, bažas, kas uh, attiecas gan uz budžeta, gan uz ekonomisko lietu komiteju. Tātad te ir runa gan par budžetu, gan par kopējo valūtu. Šķiet, ka šeit dalībvalstis vienkārši vēlas izmantot priekšrocības, bet nevēlas domāt par kopējā mērķa sasniegšanu. Paldies, uh, Kolmelkungs. Paldies, priekšādātāji. Vispirms vēlētos pateikties abiem referentiem par uh, plašu uh, plašo pieeju šim darbam. Es domāju, ka, ja mēs runājam par Eirozonas budžetu, tad mums vispirms uh, vajadzētu uh, atcerēties, ka svarīgākais vārds šeit ir eiro. Un ko tad īsti nozīmē eiro? Nu, eiro nozīmē kopējo valūtu. Tas nozīmē to, ka Eiropas Savienības dalību valstīm vairs nav iespēju Eh, mēģināt eh, to, kas ir nogājis šķībi viņu ekonomikā, novēlt uz kopējo valūtu. Nu, tā ir m, mm, problēma, un to, šo problēmu mēs vienmēr esam apzinājuši, bet mēs ceram, ka mēs varēsim pielāgot ekonomiskos rezultātus un līdz ar to eh, valūta vai valūtas svārstības vairs nemaz nebūs vajadzīgas. Mums ir arī jāsaprot, ka 2016. gadā, kad mēs esam jau astoto gadu tādā kā krīzes režīmā, uh, mēs eh, vēl ar vien eh, domājam par eiro. Tātad daži domā, ka eiro mūs ievedīs ekonomiskajā paradīzē, bet viņiem um, acīm redzot vispār nav nekāda sajēgs par realtāti. Eh, tātad mums ir vajadzīgas atšķirības Tās valstis, kas ir eirozonā un kas nav spējīgas vai arī negrib iet līdzi, tad tām ir jādod iespēja iziet no eirozonas. Tāpēc es vispār negribu atzīt, ka mēs varam runāt par eirozonas budžetu, neatbildot uz šiem jautājumiem. Tas nozīmē, ka mēs vispār uh, neņemam šeit vērā svarīgāko. Tāpat ir jādomā par citiem jautājumiem, par sociālajiem standartiem. Kā mēs varēsim izskaidrot Eiropas pilsoņiem, ka vienā valstī uh, iedzīvotāji var iet pensijā ar 58 vai 60 gadiem, bet uh, citās valstīs savukārt saka, ka tie ir 67 vai pat 70 gadi. To visu var izdarīt, bet uh, jautājums ir, vai tiek nodrošināts um, finansiālais līdzsvars, un ja jā, tad kādā veidā. Ja mēs runājam par Eirozonas budžetu, tad mēs te nonākam pie transfēra savienības, un šī transfēra savienība nekad nebija uh, paredzēta. Vēl pēdējā doma priekšādātāji. Mums ir Māstriktas līgums, un beigas līgums, uh, beigas kungs skaidri norādīja, ka mums ir jādomā arī par citu līgumu ievērošanu. Uh, Bet kāpēc tad mēs eh, neievērojam šo Māstrihtas līgumu ar šiem 3% un 60%, kas ir paredzēti? Paldies, tagad Pirko uh, Korhanenes Lērneres kundze. Paldies. Ir patiešām labi redzēt, ka uh, nesen uzklausītie eksperti runāja par eh, morālā kaitējuma risku. Tātad te ir risks, kas eh, norāda, ka, ja sistēma netiek ievērota, tad tas eh, noved pie patiešām liela kaitējuma. Mums ir jāatcerās, ka dalībvalstu politika ir jāsaskaņo. Līdzinējā pieredze norāda, ka mums nav pietiekami daudz iespēju koordinācijai. Uh, Mums ir jānodrošina tas, lai dalībvalsts politika tiktu veidota tā, lai morālais kaitējums nebūtu tik liels. Mums ir jāsaprot, eh, par kādiem jautājumiem mēs šeit runājam. Mums ir jāsaprot arī, ka eh, dalībvalstu politikas vadīšana varbūt novestu pie dalībvalstu suverenitātes zaudēšanas. Uh, Mēs īsti nezinām, vai pašlaik tas būtu iespējams un vai tas vispār ir vēlams no demokrātijas viedokļa. Ja ir runa par budžeta kapacitāti un par finansējumu, eh, kopā ar kolēģiem nesen runājām par darba dokumentu, un tur ir runa par stabilitātes mehānismu izmantošanu. Taču mums ir arī jāsaprot, ka eh, te ir runa par riska um, krīzes fondu. Uh, Da, Eiropas Savienība viena pati nevar izlemt par šīs naudas izlietojumu. Mums ir jādomā arī par ECB finansējumu iespējām. Tāpat ir uh, jādomā par ECB pieņemtajiem lēmumiem un Dalībvalstīm arī ir jādomā, vai tās vēlas investēt. Mēs, protams, nezinām, vai šāda griba būs. Budžeta kapacitātes ahilē papēdis varētu būt arī pārvaldības struktūra. Protams, teorētiski pastāv līdzsvars, bet praksē tāda nav. Problēma saistās ar to, ka dalību valstu nauda, tātad eh, nacionālajie fondi, tiek izmantoti supranacionālā līmenī un ir jādomā par kopēju lēmumu pieņemšanu. Ja būtu Eiropas finanšu ministrs, tad, protams, vispirms būtu jārunā par šādu pasākumu leģitimitāti. Taču es domāju, ka mēs nevaram izvairīties no šādu jautājumu uzdošanas. Realtāte mums cenas pakaļ, un tieši tāpēc mums ir jārod risinām jau tagad, jo tie ir vajadzīgi nākotnē. Paldies, priekšādātāji! No savas puses arī gribētu pateikties Rēmaram Bēgam un Pervanšai Bēresai par mm, ļoti labi paveikto darbu. Protams, var teikt, ka pašlaik Eirozona ir briesmās. Tad, kad mēs e, ieviesām vienoto valūtu, tad mēs domājām, vai ir vajadzīga ekonomiskā pārvaldība, vai ir e, vajadzīgs kopīpašuma regulējums, kur mēs noteiktu kritērijus, kas būtu jāievēro tām dalību valstīm, kas vēlas izmantot šo kopējo valūtu. Mēs uh, izvēlējāmies proti šo regulējumu bez ekonomiskās pārvaldības, un šodien mēs varam konstatēt, ka šie noteikumi netiek ievēroti. Atšķirības parādījās ļoti ātri jau 2000. gados, tātad vairs nav regulējuma, nav arī pārvaldības. Nav ekonomiskās politikas Eirozonā, tāpēc, ka katrai dalību valstī ir sava ekonomiskā politika. Uzskatu, ka šis iniciatīvas ziņojums Eiropas parlamenta deputātiem ir jāuzskata par iespēju runāt ar pilsoņiem un uh, nodrošināt uh, to, ka mēs varētu viņus pamācīt par to, kas mums ir jādara. Tātad mums ir šeit uh, jā, jāizdara drastiska izvēle starp šiem priekšlikumiem. Mums ir jāsaprot, ka Eirozonā ir jākļūst par optimālu ekonomisko zonu. Uh, ir jānodrošina, lai pastāvētu atbilstība pašreizējiem līkumiem, un, protams, ir jādara arī tas, kas ir vajadzīgs, lai izmainītu līkumus. Mums ir eh, jābūt vajadzīgajām ambīcijām, lai piedāvātu tādu reālu schēmu. Galu galā mums ir jānodrošina, lai solījumiem sekotu arī darbi. Pašlaik, pašreizējos apstākļos, uh, Mēs e, visu laiku runājam par izaugsmi un par darba vietu radīšanu, taču īstenībā vilšanos un izkāšanos ir arvien vairāk, un mēs redzam, ka pieaug populisms. Tieši tāpēc mums vajadzētu steidzami rīkoties. Es uh, gribētu aicināt referentus, kas ir nākuši klajā ar ļoti labiem priekšlikumiem, būt gana drosmīgiem, lai izdarītu pareizo izvēli nākotnē. Es jums uzticos. Paldies, Žan. Paldies arī par aicinājumu būt ambicioziem. Tagad Nils Torvalds. Priekšādātāja Nīla nav klāt, es mēģināšu viņu pārstāvēt. Izteikšos franciski, Nils iespējams nebūtu runājis franciski. Vispirms liels paldies par labu paveikto darbu. Otrakārt, es domāju, ka Žants Artuī jau to norādīja, un arī uh, Tanga kungs norādīja uz to, ka uh, mums ir jāsaprot, ka bezdarbs Arizonā ir pārāk augsts, un tieši tāpēc mēs sagatavojam šādu ziņojumu. Beres skundze pareizi norādīja, ka mums nav vajadzīgi akadēmiski ziņojumi, mums ir jāsāk rīkoties. Un uh, tas nav tāpēc, ka mēs kaut ko vēlētos darīt, pastāv reāla nepieciešamība kaut ko darīt. Protams, mums ir jādomā arī par publisko īpašumu. Tad, kad tiek veidotas politiskas iestādes, um, uh, Iemesls, kāpēc tiek veidots budžets, ir tas, ka ir jānodrošina valūtu stabilitāte, jādomā par to, kā tiks veiks darbs, un, protams, par to visu var debatēt. Otrais - līkuma pārskatīšana. Es gribētu jums atgādināt, ka. Uh, Pašlaik ir paredzēts uh, šis uh, paredzēta šī vienošanās ar Lielbritāniju. Iespējams, ka tas radīs lielas problēmas, bet mēs redzam, ka kaut kur gaisā peld tāds neskaidrs solījums grozīt līgumus. Ja Lielbritānija stāsies, tad, protams, scenārijs būs pavisam cits, bet arī šajā gadījumā vajadzēs mainīt mūsu kopējās dzīves noteikumus. Es gribētu uh, norādīt uz kādu punktu, kas, manuprāt, pilsoņiem ir ļoti svarīgs, proti tiesību un pienākumu skaidrība. Mēs nevaram funkcionēt tādā sistēmā, kur mēs paļaujamies tikai uz pagāju pasākumiem. Mēs uh, eh, Māstriktas līgumu pieņēmām kā kaut kādu pagāju pasākumu. Mēs cerējām, ka visas dalībvalstis pievienosies Eirozonai. Uh, bet eh, pašlaik eh, mums nav izveidots tāds eh, vienots institucionālais nolīgums. Pašlaik pirmo reizi notiek šī vienošanās ar Lielbritāniju, un mēs pirmo reizi dzirdam, ka vairs nav runa tikai par vienu valūtu ekonomiskajā un monetārajā savienībā. Mums ir tāds vienots regulējums vienotajai valūtai, un es domāju, ka šeit mums vajadzētu izteikties ļoti skaidri. Uh, Visas šīs struktūras, kas tiek veidotas uz simpātijām, kas tiek, mm, ka tiek veikti šādi darījumi, tiek cilvēkiem piedāvāts tas, kas viņiem patīk, viņi var to paņemt, pārējo neņemt. Es domāju, ka ir jānodrošina tas, lai mm, tiesības tiek piešķirtas tikai tiem, kas veic pienākumus. Tiem, kas neveic pienākumus, nav nekādu tiesību pieņemt lēmumus. Ja mēs nebūsim e, pilnībā skaidri attiecībā uz šiem punktiem, tad es domāju, ka mēs e, izveidosim tik kompleksu sistēmu, kas nebūs pieejama pilsoņiem un kas, manuprāt, radīs reāls problēmas arī demokrātijai. Personīgi es uzskatu, ka uh, Eirozonas eh, budžetam ir vajadzīgs tāds kā Eirozonas arī parlaments. Mums ir jānodrošina tas, lai nebūtu nekādu dibultošanos, lai nebūtu pārāk lielu izmaksu. Un dienā, kad mēs balsosim, kad mēs eh, pieņemsim lēmumus par naudas izlietojumu, tad eh, tajā dienā tieši Eirozonas valstīm vajadzētu pieņemt lēmumus. Savādāk mēs visi vienkārši sāksim kašķēties. Thank you. Uh, Liada Nirjāda. Paldies, Nirjedas eh, kundze. Uh, um, Paldies. Lai nodrošinātu, ka mums būtu kopīgi instrumenti, lai tiktu galā ar jebkādām krīzēm nākotnē, mums jāliek uzsvers uz vairākām svarīgām jomām. Protams, ir jādomā par bezdarbu un par izaugsmas trūkumu. Es eh, jau norādīju, ka mēs eh, mēģinam turpināt šo, šo rīcību. Un šeit uzskatu, ka mums ir jāpieņem vienošanās par uh, zelta investīciju noteikumiem, jo investīcijas ir ļoti svarīgas nākotnē tuvākajām paaudzēm. Protams, ir jādomā arī par uh, publiskajām investīcijām, uz kurām nedrīkst attiekties uh, parādu noteikumi. Tāpat uh, mums ir jādomā par ECB iespējām finansēt šīs publiskās investīcijas caur EIB, ar tiešu obligāciju pirkšanu. Tas papildina monetāro politiku, kura pašlaik ierobežo fiskālā taupība. Tieši tāpēc EIB nav iespējams izpildīt cenu stabilitātes mandātu. Uh, Tāpat arī mums ir vajadzīgi vienreizēji ieguldījumi no dalībvalstīm EIB un Nacionālajās bankās, jo īpaši publisko banku sektorā, kas ļautu veicināt eh, investīcijas, un arī uz to nevajadzētu attiecināt stabilitātes un izaugsmas paktu. Paldies! Thank you! Paldies! Fabio de Mazī neredz zāli. Vai viņu kāds aizstāja no goja? Nē. Ernests Madagals. Sí, gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau mēs to dzirdējām, mūsu priekšā ir ļoti visaptverošs dokuments. Tas noteikti rada tādas pozitīvākas perspektīvas. Bet ir arī risks, ka mēs uh, esam pārāk pašapmierināti. Parlaments var sūtīt šādu saprātīgu signālu, pamatojoties uz eh, nepieciešamību noteikt Eirozonai budžeta prioritātes, iespējas. Tas viss jau šeit ir iekļauts, bet attiecībā uz šo ziņojumu svarīgākais ir ir spēja vienoties un cik tas ir realisti, realistiski. Mēs nevēlamies, lai tas ir vienkārši kaut kas utopisks. Mēs nevaram to atstāt tikai kā tādu labu dokumentu, jo uzskatām, ka varam eh, veidot politisko dialogu ar padomu komisiju, kas ir absolūti nepieciešams, lai panāktu progresu Eirozona un Eiropas Savienība ir divas koncepcijas, kas acīm redzot eh, praktiski mūžīgi eksistēs paralēli viena otrai. Mums ir jāmeklē iespējas eh, rast konverģenci. Budžeta kapacitāte nozīmē, ka ir nepieciešams precikliskas politikas, tāpat ir nepieciešami ieguldījumi, ir nepieciešams uh, iegūt pilnvaras, veikt pārdalījumus un vispārīgs eh, interesu eh, pakalpojumus. Mums jādomā, kā mēs pāriesim eh, no transferu mehānismiem, kas mums bijuši līdz šim, uz atbildīgas transformācijas mehānismiem Eiropas Savienībā. Un es domāju, ka mēs varam sākt ar izmaiņām pašreizējos instrumentus. Puz, Eiropas pusgads rada ieteikums, bet tas viss darbojas vienā virzienā tikai. Mums ir nepieciešama arī tāda instrumenta, kur pret pārpalikumiem pārmērīgiem izturas līdzīgi kā pret deficītiem ar sankcijām. Un Eiropas stabilitātes mehānisms tam ir jākalpo kā pamatam, lai izveidotu īstu investīciju fondu precikliskā politikā. Basveikauts. Paldies, priekšsarētāji. Paldies referentiem par šiem diviem darba dokumentiem, kas, manuprāt, ir tādi, kas uzdod tieši pareizos jautājumus, un tagad ir laiks atrast pareizos atbildes vai ne? Es domāju, ka jāuzsver tas, ko daudz jau darīja, to, cik šī diskusija ir svarīga. Mēs zinām, ka parlamentu cilvēki nevienmēr uzskata par uzticamu iestādi, drīzāk par tādu ka iestādi, kas vēlas vairāk naudu, vairāk Eiropas un tā tālāk. Tāpēc svarīgi šajā ziņojumā ir skaidri uzrakstīt, kāpēc mēs to darām kāpēc mēs cenšamies veidot šādu fiskālo kapacitāti, jo mēs vēlamies nodrošināt to, ka tiek izlīdzināti asimetriskie šoki, triecieni. Un tādā ziņā es piekrītu Polam Tangam, ka varbūt jau nosaukumā mums skaidri jāpasaka, ka mēs neapspriežam tikai kaut kādu instrumentu, tikai tāpēc, ka mums patīk apspriest instruments. Bet gan jāatgādina par vienu no problēmām, kas šobrīd ir Eirozonā, un ka mums ir nepieciešama vairāk instrumentu. Iepriekšējās krīzēs mēs redzējām, ka mums bija jāizveido virkne ar ārkārtas pasākumiem un saņēmām lielu kritiku, bet tas bija tādēļ, ka mūsu rīcībā nebija pietiekami instrumenti, un to mēs cenšamies mainīt šeit, un tāpēc arī svarīgi ir šī diskusija. Daži jautājumi, ko referenti uzdeva. Mums ir ļoti svarīgi izveidot uh, pusautomātiski stabilizatoru. Mēs nepiekrītam izveidot visdažādākos nosacījumus, jo ir svarīgi, lai tas kļūtu automātiski e, efektīvs, nevis politiski. Politiskas diskusijas par struktūrām reformām, to mēs varam darīt un to mēs jau daram. Mums ir stabilitātes un izaugsmas pakts un arī revīzijas palāta saka, ka mums ir jāuzlabo šī instrumenti, mēs to varam darīt, bet uh, Eh, neuzspiedīsim to diskusiju šeit. Eh, šeit ir nepieciešama automātiski stabilizētori. Jā, es redzu, ka man laiks ir eh, cauri, bet noslēgumā priekšsēdētāji viena lieta vēl. Par morālajiem draudiem, mora, morālu kaitējumu, kas tiek nodarīts. Ja mēs būtu izveidojuši šādu instrumentu sen atpakaļ, Eirozonas sākumā, tad visdrīzāk Vācija būtu uh, ieguvusi no automātiskas stabilizācijas, un mēs būtu varējuši novērst uh, burbuļu veidošanos Spānijā, kas bija viens no iemesliem krīzei. Tāpēc mums ir jānodrošina, ka tas nenozīmē tikai e, tādu pastāvīgu transfers no ziemeļiem uz dienvidiem, bet vēsturiski tas būtu palīdzējis daudzām valstīm atšķirīgos laika periodos, un tas ir svarīgi, ja mēs cenšamies uh, rast cilvēku atbalstu. Marko Dzanni. Paldies! Arī es vēlos pateikties abiem referentiem par eh, lielo darbu, ko viņi ir ieguldījuši šo dokumentu sagatavošanā. Diemžēl tas, ko es redzu šajās debatēs, ir tas, ka šis ir atkal veltīgs mēģinājums atdzīvināt vai glābt pacientu, kurš jau ir miris. Un es centīšos paskaidrot, kāpēc. Eirozona ir projekts, kas ekonomiski un politiski vienkārši nefunkcionē. Diskusija par budžeta kapacitāti Eirozonai to arī skaidri parāda, un arī dokumentos tas ir skaidri aprakstīts. Ir milzīga atšķirība starp to, kas tiešām ir vajadzīgs, lai Eirozona darbotos ilgspējīgi, un to, kas e, ir uh, politiski iespējams. Paskatoties Roberta Mundo darbu un citu, optimāli valūtas, eh, vienas valūtas zona, kas tiešām darbojas, prasītu daudz grozījums pašreizējā aerozonas funkcionēšanā. Un tas eh, parāda, ka tas neiet viss kopā. Sagat, eh, paskatoties šo sagatavošanas dokumentus, ir runa par to, ka ir jāizveido instruments, kas nekļūst par vienvirziena pastāvīgu transferu instrumentu, bet tas ir tieši tas, kas ir nepieciešams, lai Eirozona darbotos. Tas ir instruments, kas pieļautu fiskālus transfers starp e, kreditoru valstīm un parādu, e, parādnieku valstīm. Un tas ir pats svarīgākais sasaistīt Eirozonas budžetu ar struktūrālām reformām nozīmētu trojkas institucionalizēšanu, un tam ir milzīgas problēmas ar demokrātisku uh, atbildību. Bet šī situācija ir politiski neusturama. Kā mēs to redzējām sanāksmē pirms pāris nedēļām, kur profesors Netī teica, ka uh, tāda šāda sistēmas gadījumā divus līdz 100 līdz 300 miljārdu eiro gadā būtu uz Eirozonas perifēriju jāpaskaita no Vācijas, piemēram. Kā Vācijas kolēģi paskaidros eh, sav, saviem vēlētājiem, ka parādnieku valstu uzturēšanai katru gadu būtu jātērē simtiem miljārdu? Vēlēpkungs. Jā, paldies priekšsarētāji. no, ja neskaita manu kolēģi un kolēģi no EKR, neviens eh, būtiskas eh, problēmas Eirozonā nav apspriedis. Eiro ir valūta, kas eh, ir valūta 19 valstīs, nevis 28. Tas, tā ir valūta, kas radījusi nelīdzsvarotību, šokus. Mēs e, dzirdējām par to, ka ir nepieciešams, lai valstis ar budžetu pārpalikumu maksātu valstīm ar budžetu deficītu. Mēs dzirdējām par konverģences kritērijiem, un optimālā sistēmā tas nedarbosies. Un, un, uh, e, mums ir šeit e, politisks problēmas. Mēs jau redzējām, kas notiek, ja mēs ievied, pievienojam E, nosacījums, tad daža, uz dažām valstīm tas attiecas, uz citām nē. Mums ir tad jānoskaidro, kāpēc šāda pat sistēma ir kārtējo reizi e, ierosināta. Un nav arī atbilstošs mandāts. Šeit neviens nepiemina faktu, ka ir pieņemti lēmumi par jauna ietvaru radīšanu, tas ir 5 priekšsēdētāji ziņojumā un daudzos citos uh, tekstos, bet cilvēkiem nekad nav prasīts, ko viņi domā par to visu. Un tā ir problēma, pa, paļaujoties uz tehnokrātiem kā Monti un citiem, bet eh, tā, sabiedrības viedoklis netiek uzklausīts. Tas novedīs eh, tikai pie sabrukuma, tā skaitā Eiropas Savienības sabrukuma. Būtu ļoti svarīgi ieviest eh, klauzulu, uh, kas pieļautu izstāšanās iespēju tām valstīm, kas uz eh, demokrātiska referendumu pamata lēmtu par eh, izstāšanos no eirozonas. Un tad eh, varētu būt atšķirīga politiskā programma no Eiropas Savienības programmas. Mēs redzam, ka Eiropas Savienībā nevis politiskais veselais saprāts diktē programmu, bet gan lobēšana. Mēs vēlamies, lai demokrātiski eh, ievēlēt valdību spētu arī izvēlēties atšķirīgu ceļu. Paldies! ENF kolēģi neredzu. Sofija Montel un Gerofans Annemans neredzu. Labi, pārējām tad pie brīvā mikrofona procedūras. Levandovska kungs pirmais. Paldies! Līdzreferenti sagatavojuši eh, labus dokumentus. Šeit ir reāls izskatījums, nevis vēlmju saraksts. Pēc tam, kad mēs daudz gadus esam diskutējuši par eh, Eirozonas budžeta kapacitāti, joprojām mums ir vairāk jautājumu nekā atbildes. Tātad eh, skaidrs, ka ieņēmuma daļa ir ļoti iz, e, tāda neskaidra un ir naidīga attieksme pret jauniem nodokļiem Eiropā. Mēs redzam, ka tas daļēji pārklājas ar esošām institūcijām. Ja runa par krīzes aizdevumiem, tad ar ESM. Savādāk tas ir FC, ja tas ir um, cits instruments, vai arī struktūra fondi. Ja ir runa par makroekonomiskām uh, um, izmaiņām, tad uh, mēs uh, sankcijām pievienojam arī stimulus, bet uh, ar to netiek mazināts uh, morālā kaitējuma risks. Protams, to skatīties no perspektīvas uh, no tās valsts, kas nav Eirozonā, bet ir spiesta iestāties saskaņā ar uh, pievienošanās uh, līgumu. T tas e, neveido vēlmi to darīt, ja runa ir par lielāku nodokļu slogu vai federālistiskāku Eiropu. Tas viss izklausās ļoti federāli. E, ja runa ir par kapacitātes veidošanu e, nebaltām dienām, tas kļūst jau pievilcīgāk. Nu, tas man tāds politisks uh, vērtē. Thank you, uh, Danuta Hubner. Danita Hubner. Jā, paldies. Es vēlos sacīt, ka es uzskatu, ka mēs nevaram atsaistīt diskusiju no fiskālās, uh, par fiskālo kapacitāti, no diskusijas par fiskālās integrācijas uh, pastiprināšanu EMU un e, emo pārvaldības aspektiem. Tā ir pirmā lieta. Otrā, manuprāt, e, mēs darījuši daudz, lai sagatavotu pamatus jauna emu fiskālās kapacitātes e, līmenim. Mēs esam pieņēmuši arī fiskālos noteikumus, konstitucionālos aspektus, mums ir aizņemšanās mehānisms Manuprāt, mēs esam virzījušies uz priekšu attiecībā uz koordinēšanas eh, padziļināšanu, bet mēs varam, protams, iet vēl tālāk. Konverģence šobrīd prasa daudz mazākus ieguldījumu apmērs nekā tas bija pirms 15-20 gadiem, kas eh, noveda pie kohēzijas fonda izveidas nepieciešamības. Es domāju, ka mēs šodien varam iet daudz tālāk par finansējumu. Ja mēs ietu tālāk par budžeta noteikumiem, tad mēs pārkāptu budžeta veidošanas princips un tad būtu jāpārēt pie starpvaldību metodas. Tādēļ es uzskatu, ka ir labāk palikt pie budžeta vienotības. Manuprāt, mums ir nepieciešama pieeja, kas balstītos uz stimuliem, nevis uz sankcijām. Thank you, Alain Lamassur. Lamassur, kungs. Merci, monsieur le président. Félicitations. Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Mm, es domāju, ka mūsu darbs būs vērtīgs, ja tas mums uh, ļaus beigt sapņot, uh, ļaus balstīties uh, ar kājām kārtīgi uz zemes. Uh, un ļauj strādāt pie šie budžeti, kas ir pašai Eirozonai. Es nezinu, nesaprotu, kāpēc galvenās politiskās grūtības, ar kurām saskaramies no dalību valstīm Eiropas Savienības politikas finansējumam, pēkšņi ar kāru burvi no nu, viņas mājien pazustu, tad, ja būtu runa par Eirozonas valsti vien, ja mēs vēlamies eh, tādu kapacitāti, kas būtu paša Eirozonas budžetām, kā sacīja iepriekšējie runātāji, tad ir nepieciešams finansējums tieši pašai Eirozonai, un tas neatteiktos uz citām dalībvalstīm. Nu, varētu no jauna izgudrot e, struktūra fonds ar konkrētiem noteikumiem politikam. Tāpat es neredzu, kā politiskās grūtības, ar kurām saskaramies e, runājot par normālu budžetu, pazustu Eirozonas budžeta sakarā. Tas pats attiec uz e, pārvaldību. Tāpēc vien, ka mēs iedodam e, finanšu ministra e, pilnvaras kādam vienam cilvēkam, viņam būtu vairāk iespēja darboties nekā kādam citam un visas problēmas atrisinātās attiecībās. Es nezinu, kā dalībvalsts, kas sistemātiski ir bijušas pret uh, uh, solidāru budžetu tām valstīm, kas saskars ar problēmām, tagad pēkšņi kļūtu solidārs. Tātad mums ir nepieciešama īstena monetārā un finansiālā solidaritāte, un tas tad būtu risināms ar finanšu stabilitātes mehānismu, ar banku glābšanas fondu. Uh, bet tā ir īpašā problēma, kas ir specifiski tieši Eirozonā. Runājot par pārēju, e, Eiropas Savienības e, budžeta prioritātes ir pilnīgi citādas, tas galvenokārt saistīts ar finanšu, ar bēgļu krīzi, tad ir arī Parīzes klimata konferences finansēšana un arī Junkera plāna prioritātes, un nevar šīs prioritātes upurēt, uh, Eh, to kaut kādu sapņu vārdā, ko citas eh, valstis mums piedāvā, lai ievērotu budžeta snigrību. Paldies. Thank you. Alfred Sant. Alfred Sant. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Problēma ar šo tekstu man ir tāda, ka tas iet pāri politikai, tiek aizmirsti politiskie koncepti, eh, politiskās koncepcijas, vēsturiskās koncepcijas. Tehnokrātiska pieeja varētu būt interesanta, bet šobrīd mums nepieciešama politiska analīze eh, par virzienu, kurā Eirozonai jāiet un kurš gūs eh, kādus ieguvumus un kur ir struktūrāls problēmas. Stratēģija ir skaidra, pārējām pie tehnokrātiskiem maziem solīšiem un soli pie solītiem nonākam pie situācijas, kad ir nepieciešams konsolidēt. Bet tam visam jābalstās uz politisku konstrukciju, kam ir jāizriet no politiskām sarunām un no Eirozonas dalību valstu puses. Mēs īstenībā runājam par federālismu un kas nevēlas, lai to sauc šādā vārdā, un tas ir nepareizi. Ir nepareizi iet uz federālismu, neprasot vispārēju politisku piekrišanu. Tehnokrātiskai pieejai eh, nevar būt eh, leģitīms atbalsts no pašreizējām struktūrām. Šī nav, eh, nav tā, tāda nav tā procedūra, lai varētu atzīt šos procesus. Un lielā problēma šeit ir eh, līdzsvara trūkums starp eh, centru un pēriju ziemeļiem un dienvidiem. Un tas ir politiski jārisina, politiski, ekonomiski. Un savādāk mēs tad netiksim uz priekšu, kas eh, tādā veidā, kas cilvēkiem būtu saprotam. Un, manuprāt, debatēm būtu jābūt šajā virzienā. Varbūt eh, vienkārši būtu viena eh, problēmām, kas būtu jāapskata. Varbūt ir nepieciešams eh, virzīties atpakaļ. Un nu, šobrīd Eirozona darbojas kā monetārā savienība, kas nav optimāla. Un tā būs aizvien mazāk optimāla virzoties uz priekšu. Konstrukcijai jau nav nevainas, mums ir jābūt fiskālai kapacitātei, bet eh, politiskais pamatojums tam visam vienkārši nepastāv. Paldies. Novakov kungs. Thank you very much, Chair. Paldies priekšsēdētāji. Nē, esmu zinātņu. Do... Nē, esmu ārsts, bet uh, dzirdēju, ka eiro ir slimība, un es tam nevaru piekrist. Uh, Jā, daž, eh, tas ir kā zāles. Eh, dažkārt rūk, tas eh, nepatīkami dzertās, bet tas ir nepieciešams. Dzirdēju kritiku, ka nav pareizi, ka bagātākas valsts pārskaita naudu trūcīgākām valstīm. Tā tas notiek, tā ir kohēzijas politika, kas ir viena no Eiropas Savienības balstiem. Ja mēs nevaram par to vienoties, uh, Mums tad jāsāk ir eh, lielas debatas par Eiropas Savienības pastāvēšanu kā tādu. Es uzskatu, ka neviena vienotā valūta, tā skaitā Itālijas līra, varētu būt tikpat spēcīga, ka, lai varētu konkurēt ar lielākajām eh, valūtām pasaulē, kā ASV dolāru vai citām. Līdz ar to nā, nākotne e, uzskatu, ka uzsvars ir jāliek uz eiro. Jā, ir daudz problēmas, kas ir jāatrisina. E, tās problēmas, kas mums bija Grieķijā, ir kā dzeltenā kā brīdinājuma kartīte, ka mums ir jāatrisina visi tie trūkumi, kas ir saistīti ar šo vienoto valūtu. Varbūt pilnvērtīga banku savienība ir izcinājums, bet nevis vēl viena sloga, ekonomiskā vai fiziska sloga radīšana. Jā, mums jāskarās, kur ir sistēmas trūkumi, bet nevis eh, nogalināt pacientu tikai tāpēc, ka viņam šobrīd ir eh, drudzis, bet drīzāk jādod viņam eh, zāles, nevis jānogalina šī persona. Paldies! Paldies, Ester Delange! Thank you. Much, um... Paldies, priekšsādātāji. Daudz, kas jau šeit tiks sacīt, protams, mūsu ekonomiskā monetārā savienība nav perfektā, tad jārod veidi to stiprināt. Man tiešām uztrauc, ka līdz šim panāktais e, nerosina cerības. Ja es paraugos uz stabilitātes uz izaugsmas paktu, daudz cilvēku pat nerunā par to. Visi tie uh, reformu solījumi, kas netika izpildīti un uh, rekomendācijas konkrēti katrai valstī, man ir aizdoms, ka ja mēs būvēsim kaut ko uh, jaunu, pamatoties uz pagātnes kļūdām, tad mēs vienkārši celsim smiltīs, kad runājam par. Uh, ekonomiskā monetāra savienības stiprināšana, vai mums nebūtu jāpārliecina cilvēki, ka mēs vispār esam uzticēšanās vērti, mums jāievēro līgumi. Protams, dalība valstis ir eh, visvairāk vainojams šo, šo debašu kontekstā, taču arī mums no mūsu puses tas skaidrs, ka jāsaka, mums nepieciešams spēcīgs pamats, uz kur būvēt. Un pagātnē mēs esam pieņēmuši, ka šie pamati uh, cieši no struktūrāliem trūkumiem. Es uh, zināmā mērā piekrītu, varbūt uh, jūs tas pārsteigts ar Paulu Taunu. Viņš teica, ka vispirms ir radikāli jāreformē Eiropas Savienības budžets. Tas ir sākums ar spēkā esošo ietvaru, lai pierādītu, ka, piemēram, mūsu struktūru fondi, starp citu kohēzijas fondi bija paredzēti, lai sagatavotu dalībvalstis iestāju Eirozonā tie fondi varētu sniegt daudz vairāk pievienotās vērtības. Jā, tā sasaista ar Eirozonas politiku, ar eh, dalībvalstu konkrētajiem ierosinājumiem. Tā tad es piekrītu Alviem Lam, Lamasuram, taču budžetam jābūt saistītam ar migrāciju ar Eiropas uh, vietu. Pasaulē mūsu ekonomisko darbu kārtību un ilgspējību. Un runāt par šo ekonomisko pusi, vispirms mums jāsaskat, kā mēs varam uh, radīt tādu ekonomisko pusi šajā budžetā, kas ir ciešāk saistīts struktūrālām reformām. Tās apliecināt to, ka mēs varam vadīt politiku Eiropā un uzsvērt un atbalstīt to, kas mūsu skatījumā sarkanas līnijas ekonomikas politikā. Ja mēs tā varam darīt, tad varam rīkoties tālāk. Bet man redzams, ka visi šie lielie sāpņi, kas te uh, virmo, lai cik tie skaisti būtu, var gadīties, tiek būvēti smiltīs. Lielas paldies! Diskusijas bija dzīvīgas. Tagad varam uzklausīt <clears throat> referentu komentārus, ja viņi vēlas. Jā, paldies priekšsēdētāji. Vēlos pateikties par izteiktajiem komentāriem un, protams, politisko vērtējumu diapazons ir tikpat plašs, cik arī zinātniskajā diskursā. Bet es vēlētos atgādināt tomēr vēl vienu lietu. Un daži no tiem, kas izteicās, droši vien toreiz vēl nebija dzimuši. Bet es atceros, tad, kad es sāku interesēties par Eiropas politiku, īsi pirms studijām, 60. gadu beigās, 70. gadu sākumā, kādās grūtībās Eiropas ekonomiskā kopiena un eh, to valūtas bija nonākušas. Uh, un cik liels bija svārstības un ekonomiskā sadarbība varēja noiet pa burbuli. Mēs nerunājām par aptuvenām lietām ar Werneru ziņojumu un citām iniciatīvām uh, radīt stabilizējošu elementus. Tas, kurš domā, ka eh, spēj pareģot eiro galu, jo tad viss pēkšņi kļūs labāk, tas nav attaisnojis vēlētāju uzticēšanos, jo mēs dzīvojam globālā ciematā. Ne, tad šeit nav svarīgi, no kuras valsts es esmu. Es nevaru viens tikt galā ar šiem izaicinājumiem. Tas ir iespējams tikai balstoties uz uh, sadarbību. Es piekrītu Polam Tangam nosaukuma jautājums ir ļoti svarīgs, lai pasākumu beigās būtu skaidrība, ka nav runa par instrumentiem, bet mētiecīgu rīcību, ilgspējīgu stabilizāciju Eirozonā. Tāda ir mūsu atbildība, un tālāk mums jāskatās, kas ir piemērotie instrumenti. Arī Esterēda Langē ir taisnība izvērtējumā mums jāsāk ar to, kas mums ir un kur ir pagātnes kļūdas bijušas un e, jāmēģina nu, e, darīt tā, lai mūsu konstrukcijas nebūtu smiltīs celtas. Jā, tiek skaidrībā arī, kas ir pirmie soļi, kas būtu ātri īstenojami, lai sūtītu signālu, ka mēs esam mācījušies no kļūdām, ka mēs vēlamies to attīstīt tālāk, neatstājot novārtā to, ka ir nepieciešami tālāki enerģiski soļi, kas virzīs mūs uz priekšu Un tas ir jādara atbildīgi. Arī uh, eh, Gulārs kundze sacīto par tiesībām un atbildību, arī tas ir jāatcerās, ja mēs vēlamies, lai mums uzticas. Es pat teikšu, su, iešu soli tālāk nekā sākumā. Uh, jūs zinat, ka es atbalstu kopienas metodu un budžetu vienotību. Un es vēlētos uh, sacīt, ka šobrīd tas tiek apdraudēts, ar fondu izcelšanu ārpus Eiropas Savienības budžeta. Tādējādi tiek arī parlamenta tiesības ierobežotas. Bet no otras puses es redzu arī to, ka mums ir jāatrod iespējas runājot par Eiropas valūtas fondu. Un uh, redzam, ka tam ir nepieciešami 440 miljārdi šobrīd un domāju par tālāku fiskālo kapacitāti, kas ir paredzēta konkrētiem mērķiem, nevis kā paralēlu budžetu veidošanu. Un tur es atkal ļoti realistiski skatos šo situāciju. Tas nebūs iespējams eh, bez tā, ka mēs iesaistām nacionālos parlamentus. Jo ir konstitucionālo tiesu lēmumi, kurus mēs nevaram vienkārši atmest. Tas ir varbūt viens konkrēts valsts problēma. Un es nevēlos teikt, eh, nevēlos nonākt situācijā, ka tas viss izgāžas tieši tādēļ, ka neesam ņēmuši vērā šīs lietas. Kādu veidu koordināciju mēs varam tālāk atrast? Jo runa ir arī par parlamentārismu kā tādu, gan nacionālā līmenī, gan Eiropas līmenī. Jo kur ir nacionālo parlamentu loma diezgan ierobežota, tas vēl tā maigi sakot. Tāpēc es uzskatu, ka tas ir mūsu leģitīmais pienākums kā Eiropas parlamentam, kas ir vienīgi tieši ievēlētā Eiropas iestāde. Um, nāk klajā ar priekšlikumiem, kā mēs varam panākt stabilizāciju ilgspējīgi, profesionalizējot mūsu sadarbību. Es negribētu atbalstīt priešlikumus, kas vērsti uz jaunu institūciju radīšanu, bet neņemot eh, vērā nacionālo atbildības līmeni, nu, gan eh, attiecībā uz resursu sadalījumu, līdz lemšanas um, ehm, koplēmumu procedūru un eh, Bez tā visa mēs šos savus mērķus nesasniegsim. Tas mums godīgi arī jāpasaka. Sacīju jau iepriekš, uh, Mums vairāk uzsvars jāliek uz stimuliem, nevis sankcijām. Jā, es vienmēr atbalstu stimulus. Politiskajā filozofijā es uz, uz pašu atbildību lieku vienmēr uzsvaru. Bet tas neizslēdz arī to, ka kādā brīdī sankcijas e, ir jāatjauno, jo savādāk visur iestājas e, tāda. Um, Um, pār, pārāk uh, liela nesodāmība. Tas uh, arī saistīts uh, ar nacionālu līmeni, reģionālo, federālo, jo savādāk tas viss nedarbosies. Un skaidrs, ka Šie pīlāri pieci priekšsēdētāji ziņojumā ir jāskata ar vienādu svaru. Komisijai gan ir dažkārt arī jāskatās, lai eh, neveiktu piekto soli pirms otrā soļa un neradītu apjukumu dalību valstī. Eh, pa, <clears throat> palīdzētu tām dalību valstīm, kas eh, neievēro noteikumus, tomēr saprast, ka tas ir nepieciešams. Tā ir arī tā uh, patiesība, kas mums uh, liek skatīties situāciju savādāk. Paldies! Paldies, Pervāņš Beres, lūdzu. Liels paldies! Mēģināšu atbalstot visu to, kas šeit izskanēja Es to darīšu, pamatoties uz piecājiem pamat domu graudiem. Tātad, pirmkārt, kāds ir pamatveistījums, kam jābūt iekļaušai ziņām? Es domāju, priekšstādāžārs jūs jau pamatot teica, ka tam ir jāuzzina Eiropieši, protams. Taču, manā skatījumā, mūsu veistījumam arī pavisam skaidri ir jāuzrunā padomu, jo mēs zinām, ka visas institīvas Nu, daudz tik pieminēts, pieminēt akadēmiskie pētījumi. Un jautājums, kuram mēs pievērsimies vēl šodien, vai Eirozonā ir nepieciešams budžets kaut arī Alēns Ramasūrs vispār apšaubīja šī Eirozonas budžeta spēc, nepieciešamību kā atsevišķam. Taču tāds jautājums, kāpēc tas būtu jādara? Un viss, kas tika sakrāts ar uh, blueprint, ar uh, četru priekšstādātāju ziņām, ar piecu priekšstādātāju ziņām. Vienmēr tika sacīts, ka ir jāpanāk. E, mēs pabeigšanu. Un tas ir eh, jādara zināms ne tikai valsts valdību vadītājiem, bet arī finanšu ministriem. Tātad, vai te ir jāievieš morāls risks, kā mēs to varam darīt? Tas ir mans otrais pārdomu punkts. Es eh, ļoti labi zinu, ka daži no mūsu aspektiem, ko piedāvājam, paredzēs līguma izmaiņas pieprasīs tās. Taču citā Eiropas parlamenta ziņojumā, jo šis eh, darbs tiek sadalīts tā tāda Broka, Breso ziņojums un Ferhofstad ziņojums. Tātad tur mums tika uzdots jautājums, un tad vēl jautājums par ekonomikas monetārās savienības darbību, kā nodrošināt to darbību optimāli tā, lai Eiropas Savienībā nebūtu tādas valstis, kur ir lielāks bezdarbs un kur ir pārāk liela atšķirības ar darbību valstī, vai nevajadzētu nonākt pie tā, kā to piedara Alfreds Sangs, pie savu veidu federālisma, izējot no metodes, no mazo solīšu metodes. To arī Basēkauts to piedāvāja, tā, tā, tā sasaiste, kas neļauj nodrošināt nepieciešamās instruments. Es domāju, ka tās diskusijas pat labam norisinās, novad pie zinām skaidrības. Pēdiņās tad eh, var tā sakot eh, reāli ķerties klāt pie darba Eiropas ekonomiskā monetāra savienība, kas pamatotos e, budžetā. Runājot par morālo budžetu, kas tika pieminēts, varu atgādināt to, ko dzirdējām uzklausīšanā, kā morālā riska jautājums ir būtisks, tas jāņem vērā, taču, taču tas nedrīkst kalpot par argumentu, lai vispār neko nedarīt. Dažkārt ir iespējas, ka mēs te darbojamies kā džokeri, lai, uh, ka tas tiek izmantots kā džokers, lai visu vienkārši nobloķētu. Tā, tad kāpēc vajadzīgs Eirozonas uh, budžets, uh, vai tiešām ir Eirozonas tād, kā valsts? Kad mēs paraugāmies uz to, kā Eirozona darbojasies līdz šim, tad ir šai zonai raksturīgi ekonomiski fenomeni, ko esam novērojuši. Tie ir saistīti ar automātisko stabilizātoru samazināšanu, tie ir saistīti ar, uh, ar vienu pieaugušo atšķirību starp ekonomikām, un tie arī saistīti pārāk zanām, zamām investīcijām. Tās ir vēl zemākas nekā citās Eiropas Savienības dalībvalstī. Un tie ir tieši Eirozonai raksturīgi jaunu jautājumu, kas jārisina šādā kontekstā. Te ir zināmas grūtības, es, protams, saprotu, ka tās padziļinās debats. Te runa par Eiropas budžetu, ka tas atainosies konkrētās investīcijās. Piemēram, vai dzelzceļa, dzelzceļa Lisab Lisabona, Berlīna vai arī Berlīna, Parīze ir kaut kas specifisks tieši Eirozonai. Nedomāju viss. Taču, redzat, te ir atšķirība starp Eirozonas darbību un darbības noteikumiem attiecībā uz makroekonomiku un to, ko uzskata par reālu labumu no investīcijām. Atgriežos pavisam ātri pie pēdējā punkta. Budžeta jautājums. Manā skatījumā šī parlamenta nostāja vienmēr uh, bija iekļaut EMS kopienas metodē, tas jāatgādina. Nevar paredzēt erozijas stabilizācijas mehānismu, kas būtu ieslēdzies daudzgad finanšu schēmas noteikumos. Jo tad mēs nevarēsim atrisināt asimetrisko šoku, te jābūt elastībai. Uh, kas mums jāparedz. Un pēdējais punkts pilnīgi atbalsta Reimera beigas pieju par Nacionālo parlamentu iesaisti. Tas ir punkts, attiecībā uz kur mums jābūt ļoti modriem un jāizvir savas prasības. Paldies! Lielas paldies! Turpin priekšstādāties. Domāju, ka šīs diskusijas bija ļoti vērtīgas. Es arī eh, te konstatēju, zinām, progresu, protams, arī viedokļu atšķirības taču ievērojams konverģents elements. Mēs varam sākt runāt par instrumentu funkcijām, mērķiem. Jūs arī identificējāt īpašas funkcijas, kas ir saistītas ar to faktu, ka ir kopīga valūta, un tad mēs arī dzirdējām par Eiropas Savienības plašāku funkciju pārklāšanos. Mēs runājam par instrumentu Eirozonai, taču tāpat kā ir banku savienības saistībā, to var pavērt līdzdalībai arī dalībvalstīm ārpus eirozonas. Un tad mēs arī runājam par to, vai ir iespējams izveidot specifisku instrumentu, kas līdztekus tam pamatoties uz budžeta ietvaru un eiro ietvaru. Un tad izskanēja daži komentāri, kā var paredzēt daudzpusēju savienību Eiropas Savienības juridiskajā ietvarā. Un, protams, nepadziļinot eh, debates par iniciatīvām, stimuliem un sankcijām, te ir jāstiprina e MS pārvaldība. Es domāju, runājot par šiem principiem, Mēs redzējām mm, plašu vienprātību, un tagad esam nonākuši pie tās stadijas, ka varam pievērsties konkrētāk atsevišķiem tematiem, kurus referenti norādīja kā būtiskus, kuriem jārod atbild. Vai Žan vēl ir kaut ko saci? Esmu gandarīts par šīm diskusijām. Tās bija tiešām bagātnošas, auglīgas. Es domāju, ka mēs jau sagadījām ziņāmas uh, domstarpības. Nav runa, ka valsts ārpus zonas ir sliktāks par Eirozonas valstīm. Protams, ka ārpus Eirozonas valsts saskaroties ar grūtībām, uh, tās ir citā situācija, bet 28 dalību valstis ir tās, kuru Nacionālajā parlamentā arī ir jāiesaista. Es domāju, ka Eiropas stabilizācijas mehānisms ir tāds kā pirmais solis Eirozonas budžetam, jo tas utilizē dažu dalību valstu pārāk uh, pārspīlējums budžeta ziņā. Šī inicitīva ziņojuma nosaukums man atgādina to procesu, ka bija grūti nosaukumu rast, taču vienojamies, ka šo nosaukumu dosim tad, kad darbi noslēgsies. Paldies! Tad varam noslēgt šo kopējo ekonomikas komitejas un budžeta komitejas sanāksmi un varam pāriet pie ekonomikas komitejas parastās sanāksmes. Varbūt vienas minūtes pauze, lai visi, kas dodas prom, varētu to mierīgi izdarīt.